Kolēģis, can I, I'm gonna have to... Godātie kolēģi, mums vajadzētu sākt eh, šās priekšpusdienas sēdi, jo komisārs ierodas pusdesmitos un viņam joprojām ir jādodas pusvienpadsmitos. Un eh, līdz ar to mums vajadzētu sākt strādāt. Pirmais eh, ir priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem. Okay, two bits of good news. Ir divas labās ziņas, pilnīgi noteikti viena labā ziņa. Anna Kristīna liberāļu sekretāra ir gaidījās, un tā ir ļoti laba ziņa. Augusta sākumā mums būs vēl viens bērniņš vairāk. That... Un otra labā ziņa ir tāda, ka Salikjānī kundze ir kļuvusi par Triestas reģiona prezidenti. Es nemācēšu nosaukt visus Triestas reģionu garo vārdu, jo tur ir vairāki īpašvārdi un vairāki parasti lietvārdi, bet eh, Triestas prezidenta viņa ir. The... Un tagad par koordinatoru sēdi vakardien. par referentu iecelšanu. Vispirms direktīvas priekšlikums par ceļu mašīnām un to maksimālajiem izmēriem, par iekšzemes un ārzemju braucieniem un atbildīgā ir S un D grupa, regulas priekšlikums par daudzgadu finansējumu piešķiršanu Eiropas jūras drošības aģentūrai un ar to saistīto pētījumu par jūras piesārņojumu. Tie ir zaļo politiskā grupa, kur būs atbildī, atbildīgi nelikumdošanas procesa atzinums par pasažieru tiesībām pārvadātāja kompānijas bankrota gadījumā. Nākamais par mērķu, mērķa numur 6 īstenošanu policijas eh, dokumentā par ceļu drošību, samazināt ceļu negadījumu skaitu, koordinatori ir ieteikuši, lai mūsu komitejas priekšsēdētājs sagatavot mutisku jautājumu, kurā tiktu skarta ceļu drošības jautājumu. Tēju lūdzu, saka priekšsēdētājs. Thank you. On a pin Tagad par atzinumiem. Ir vesela virkna atzinumu, kas ir jāsagatavo mūsu politiskajai grupai, un es īsti visumā izskriešu cauri viņiem, jo mēs nekādus atzinumus nevēlamies sagatavot. Viena ir MVU darbība, darbības komunikē stratēģija par plastikas atkritumiem vidē, negodīgu komercpraksi patērētāju aizsardzība iekšējā tirgū. Kopīgi nosacījumi par kohēziju un dažādi saīsinājumi, regula par augst ar lielātrumu elektronisko saziņas ierīču izmantošanu, ilgt, ilglaicīga Eiropas ekonomikas finansēšana, un mēs vēlamies uh, šajā jautājumā sagaidīt ekonu komitejas ziņojumu, un eh, redzot šo ziņojumu, mēs sagatavosim mūsu atzinumu, jo mums vispirms šis ekonu ziņojums ir jāredz. 2030 ietvars klimata un energopolitikai, Horvātijas eh, uzraudzības ziņojums un arī Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam, kā arī energoefektīvu mašīnu ziņojums. Par visiem šiem jautājumiem mēs esam pieņēmuši lēmumu atzinums nes nesniegt. Un visbeidzot, Kristīna Muskardīnī ir atsaukusies uz 120. reglamenta punktu par standartizētu identifikācijas tīklu, bet arī šeit mēs atzinumu nesniegsim. Par trilogiem. Nākotnē mēs esam paredzējā uzklausīt atskaitas par trialoga norises gaitu, bet šāda atskaita tiks sniegta aizslēgtām durvīm. Iepriekšējā komitejas sēdē mēs uzklausījām trialoga atskaiti publiski, un šajā uzklausīšanā piedalījās arī padomas pārstāvi, un šādi mēs vairāk turpmāk nerīkosimies. Tātad uzklausīšana notiks komitejas sēdes ietvaros, bet tā būs aizslēgtām durvīm. Par eh, lidojumu laiku ierobežojumu ir paredzēts 18. jūnijā uzklausīt, organizēt uzklausīšanu. Mēs eh, dosim vārdu diviem avio pārvadātāju pārstāvjiem, divām arotbiedrībām un arī vienai dalību valstu uzraudzības iestādēji. Mēs vēlamies uzaicināt arī komisiju, lai tā mūs iepazīstinātu ar status quo uz doto brīdi, par lidostu pakotni, par sarunvešanas mandātu. Koordinatori vienojās, ka mums šodien būtu jābalso par mandāta piešķiršanu. Nākamais par ārējiem pētījumiem. Uh, Koordinatoru sēdē mēs lēmām, ka mēs vēlamies dot vā, ka mēs vēlamies EPP un zaļo politiskajai grupai izvēlēties no viņu piedāvātajiem diviem priekšlikumiem, kur novirzīt iespēju veikt pētījumu. Par struktūrēto dialogu ar komisiju. Grupas līdz 8. maijam sekretariātam iesniedz savus priekšlikumus un pēc tam Lēnas kungs jau ir sagatavojis piecus jautājumus, un uz tiem arī tiks sniegts atbildes. Un 22. Eh, aprīlī ir sagatavot jaunu vēstuli un arī koordinatoru sēdē par citiem jautājumiem. Uh, mēs eh, runājām par Francijas dzelzceļu piemēroto nodevu sistēmu, un komisija šobrīd izpē, izpēta situāciju un ir uzsākusi soda sankciju izpildi, un šobrīd sazinās ar, ar Francijas varas iestādēm. Un tagad par tā saucamajiem autovilcieniem. Šulckungs arī ir iesaistīts šajā procesā un sagatavos vēstuli. Regula par valsts finansējumu sniegšanu. Saskaņā ar reglamenta 9. punktu arī apvienotā karaliste ir ieteikusi mazliet pamainīt laika grafikus, un tādā veidā mēs mūsu komitejas darbu šajā jautājumā saskaņosim ar ekonu komitejas darbu. Bet eh, par to esam debatējuši jau iepriekš. Godātie kolēģi, Tā būtu neliela atskaita par vakar koordinatoru sanāksmē runāto, vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Ok. Kačankungs. Prezidente, <clears throat> eh, ieri abbiamo... Priekšsēdētāji, vakar mēs runājam par valsts palīdzību šķiet. Mēs E, izskaidrojām tos kritērijus, pie kuriem piet, e, mēs pieturējāmies. Un gribu sācīt, kā šeit ir runa par palīdzību valsts un privātajiem uzņēmumiem, bet arī infrastruktūrām. Un par šo izvērtējumu veidu konkrētajiem gadījumiem Eiropas intervencēm. Uh, Savukārt šeit mēs runājam par intervencijām, kas varētu palīdzēt atvesaļot ekonomiku. Un valstos eh, palīdzība ir kļuvusi kā eh, sava veida giljotīna šādām izvērtēšanām. Piemēram, ja vajadzētu ceļā uzņēmumam atmaksāt visu, kas, eh, ko Eh, kaut ko tam pienāktos, tad tādā gadījumā mēs eh, iznāk tā, ka mēs ar labo roku dodam, ar kreiso roku ņemam. Es atkārtoju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums un mums ir kriterijus jāprecizē. Paldies! Jā, vakar mums komitejas sēdē bija ļoti garas diskusijas un mūsu komitejas viedoklis ir pilnībā skaidrs. Proti es, priekšsēdētājs, mēs, es iesniegšu vienu grozījumu, kurā būs viens vārds svītrot, un mēs vēlamies, lai tas tiktu svītrots. Mums ir vienošanās arī ar ekon komiteju, ka arī viņi no savas puses mēģinās to svītrot, un šeit eh, deputāti, kur darbojas arī ekon komitejā, mūs ar to iepazīstināja. Uh, Mēs, eh, protams, nezinām, vai mums izdosies kaut ko un jau ko svītrot, un tomēr vēlētos pateikt, ka mēs lielā mērā apzināmies šāda priekšlikuma sekas sabiedriskajam transportam un īpaši sabiedriskajam transportam blīvi apdzīvotās teritorijās. Un komisija savā runā vakar, mēs uzklausījām arī komisijas viedokli, un, kā jau es eh, jums teicu, mēs balstamies uz 50. pantu, un šobrīd tas ir ticis atsaukts. Un e, es jau nevaru darīt neko vairāk, kā tikai iepazīstināt jūs ar vakar izskanējušo. Lichtenbergens kundze. <clears throat> Tikai viena piezīme. Ja Itālijā tiek izsniegtas koncesijas, kam, uh, kas rada līdzīgu situāciju īpašumtiesībām, tad tas tā arī skaidri ir jāskata, nevis jādomā, ka tā ir tīra koncesija. Ok. Labi. Manas lielākās bažas ir saistītas ar sabiedriskā transporta elementu šajā regulā. Protams, ka valsts finansiāls atbalsts ir pats par sevi atsevišķs jautājums, bet ja tas skar, eh, ja tas skar sabiedrisko transportu, tad mēs tajā esam iesaistīti. Pretējā gadījumā tas ir citu komiteju kompetencē. Tātad, nevienam nekas nebūtu bilstams par koordinatoru sēdes atskaiti. Ja ne, tad nākamā ir elektroniskās balsošanas pusstunda. Vai visiem ir balsošanas kartiņas? Sasolī un Higinsa kungs, kurš ir, aizm kur ir aizmirsuši kartiņas? tad eh, jums būs eh, mums jāindicē ar īkšķu pacelšanu. Esat, aha, jums ir lieliski, tikai Sasolī kungs ir bez balsošanas karteņas, tad lūdzu pārbaudīsim mašīnu darbību. Lūdzu pārbaudam, sākam balsot, balsojam kā vēlamies, jo nav par ko balsot. Visi nobalsojuši. Okay, vote closed. Beidzam balsot. Lielisks rezultāts. Visi apmierināti. Jā. Tad sākam pa īstam. Higīnsa kunga ziņojums par stratēģi attiecībā uz Eiropas ceļu nodeva elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu viņiešu 12. grozījums par pret atturas pieņemts 13 par pret atturas pieņemts 14 par pret atturas pieņemts 15 par pret atturas noraidīts kompromiss 1 par pret atturas pieņemts Kon 25 par pret atturs pieņemts. 26 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 26. grozījums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ui, 19, 19. Pieņemts saka prieksēdētājs, jo ir 20 pret 19. Sasolī kungs ir par paceļot īkšķi. Nav 19, 19 kā rāda ekrāns. Okay, hang on, hang on. We got a vote on... Atvainojos, saka prieksēdētājs, es pārlecu pāri aizmirstam visu. Otrais kompromiss. Vispirms ir jābalso par otro kompromisu. Par, pret, apturs, pieņemts. Tagad 25. grozījums par, pret, apturs, pieņemts. 26. par, pret, apturs, pieņemts Tātad mums jāpārbauda elektroniski 26. sākam balsot lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot un pieskaitam plusā vienu balsi. Un tagad ir noraidīts. Tātad mēs eh, esam tajā pašā situācijā, kur bijām iepriekš. Kompromiss trīs par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 atturas. Pārbaudīsim elektroniski piekto kompromisu. Lūdzu, sākam balsot. Un Sasolī kungs ir pret. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un piektais pieņemts. 44 par pret atturs pieņemts. 45 par pret atturs atturs pieņemts 46 un 7 kopā par pret atturs noraidīts 48 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 48. Lūdzu, sākam balsot. Sasaulī kungs ir pret. Beidzam balsot, un 48. kompromiss pieņemts. Ui, kompromiss 6 par, pret, atturs pieņemts. 50 par, pret, atturs noraidīts. 52 par, pret, atturs noraidīts. 53 par, pret, atturs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 pret, atturs, noraidīts. 59 par, pret, atturs, pieņemts. 4 par, pret, atturs, pieņemts. 3 atkrīt, 2 par, pret, atturs, pieņemts. 1 par, pret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 pret atturs noraidīts. 10 par pret atturs pieņemts. 11 par pret atturs noraidīts. Galīgais balsojums elektroniski sākam balsot lūdzu. Sasolī kungs ir par. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Balsot. 34 pār 5 pret, neviens nav atturējies, pieņemts. Apsveicam Higinsa kungu ar pieņemto ziņojumu. Next is the... Nākamais. Next is the... Ir um, tā ir 96. direktīvas eh, lidostu pakotnes balsojums, un mēs piešķirsim mandātu referentiem. Par to mums arī ir jābalso. Kurš par? Darīsim to elektroniski. Protams, es nesaprotu, kāpēc mums vispār tas ir jādara elektroniski, bet tāda ir procedūra, jo visi jau tāpat ir par. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un esam piešķīruši sarunu vešanas mandātu par zemes pakalpojumiem. Tas pats attiecās arī uz Laitfrīdu un Hugiasu ziņojumiem. Mums tas ir jādara atsevišķi labi par Laitfrīda kunga ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. par mandātu piešķiršanu sarunvešanai ar padomu un komisiju. Tātad Laifrīda kunga mandāts. Laitfrīds par lidostu pakotni. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un Leitfrīdsam, Leitfrīdkungam arī ir piešķirts sarunvešanas mandāts. Tagad Ugiasa ziņojums par nišām. Sākam balsot, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Ugias kungs, arī jums ir piešķirts mandāts ar balsojumu. Nākamais ir Količeka kunga mandāts. Jā. Svambo, jā. Ir tikai viens balsojums par ziņojumu. Lihenbergers kundze. Es tūt mē laid. Man ļoti žēl, es šodien eh, nedzirdu īpaši labi. Pirmajā mēs redzējām atšķirīgu secību, un mēs domājam, ka balsojam par eh, laikjoslām un piekritām, bet tas bija, eh, tas pirmais bija izasāda ziņojums, es tiešām pārklausījos, tāpēc es eh, gribētu pieteikt labojumu balsojumam zaļajai grupai. Mēs balsojam pret zasādas mandātu. We'll make a note of that. It doesn't affect the... Tam uh, jā, es to pierakstīšu, rezultātu tas neie, neietekmē. Pavisam godīgi, Lichtenbergens kundze, mēs varējām to visu balsot vienā balsojumā, bet jūs vēlējāties par katru mandātu balsot atsevišķi. Jebkurā gadījumā Zasādas kungam ar kvalificēto balsu vairākumu ir piešķirts sarunvešanas mandāts. Un tagad par Količeka kunga ziņojumu. Tas ir uh, padomes eh, lēmumu priekšlikums par pastiprināt sadarbības starp Eiropas Savienību un Eiropas aeronavigācijas drošības organizāciju. Ciešāka sadarbība. Kurš par? Pret. Atturs. Un tas ir pieņemts. Labi, kolēģi. Paldies visiem. Balsojums esam pabeiguši un tagad eh, pagaidīsim komisijas priekšsādātāju vietnieku Kallaskungu. Vēlētos uzsvērt, ka mums būs pieejama Kallaskungs diskusijās var piedalīties tikai līdz pus 11. Un eh, būtu ārkārtīgi labi, ja jūs eh, savus jautājumus uzbrukuma formā formulēt ļoti koncentrēti. He's blocked in traffic, so Kalas kungs ir iestrēdzis satiksmes sastrēgumā. Pagaidīsim drusku. Okay, colleagues, bring you back. Kolēģi, saukšu jūs atpakaļ pie kārtības. Item on the agenda, which... Nākamais darba kārtības punkts mums ir paredzēts uz vienu stundu, un tā ir prezentācija, ko mums sniegs komisijas vicepriekšsēdētājs Kalas par uh, masu un gabarītu direktīvu. Apsveicam, sveicam mūsu vidū Kalas kungu un dodam viņam vārdu. Labrīt! Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungu, godējumie deputāti! Pirms nedēļas komisija pie, eh, pieņēma priekšlikumu, lai dotu iespēju krausauto ražotājiem veidot nākotnes krausautoru Tas atbilst sabiedrības prioritātēm, vides, ekonomikas un ceļdrošības ziņā. Miljoniem kravas auto turpinās ripot katru dienu pa mūsu ceļiem, un ikviena interesēs ir tas, lai šie kravas auto patērētu mazāk degvielas, piesārņotu mazāk un būtu maksimāli droši. mums ir jārunā par aerodinamiku. Piemēram, e, ķieģelis ir ļoti maz aerodinamisks e, priekšmets, tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs kravas autoformu varam padarīt aerodinamiskāku, lai varētu ietaupīt 7,8 mm, CO2 tonnas gadā Eh, tipiskam eh, kravas auto, kurš nobrauc 100 tūkstošu kilometru. Tāpat arī tas samazinās pārvadātāju degvielas rēķinus par vismaz 10%. Tas nozīmē, ka eh, kravas auto, kurš nobrauc 100 tūkstošu kilometru, gadā ietaupīs 5 tūkstošus eiro degvielas izmaksu ziņām. Pats esmu riteņbraucējs. Un esmu pārliecinājies, ka stāvot Eh, stāvēt blakus kravas auto ceļu krustojumā var būt bīstami, jo labajā vai kreisajā pagriezienā vadītājs var jūs neredzēt. Tāpēc saunredzamība ir viens no drošības elementiem attiecībā uz drošiem un zaļiem kravas auto. Papildus tam eh, vadītāja kabīnei būs eh, atšķirīga forma, kas palīdzēs izvairīties no uzbraukšanas gājējiem vai riteņbraucējiem. Vēl jau vairāk eh, zona kabīnes priekšā samazinās iespēju frontālai sadursmei. Kopumā tas palīdzēs izglābt katru gadu 300-500 eh, cilvēku dzīvību. Dāmas un kungi, Eiropas kravas autoražotāji Nozara ir arī nozīmīgs investētājs. Un līdz ar kravas pārvadājumu kompānijām tiek nodarbināti vairāk nekā 6 miljoni strādājošo. Tāpat arī ražotāji ir sākuši strādāt pie zaļāka, drošāka kravas auto dizaina, kas būs vajadzīgs nākotnē. Tā ir rūpnieciski iespēja, kas atbalstīs darba vietu veidošanu un ekonomisku izaugsmu Eiropā. Tāpat arī ir labas ziņas mūsu eh, ceļiem vairākās dalībvalstīs, vairāk nekā no trešdaļu transporta līdzekļiem ir ar lielāku svaru nekā atļautais, kas sagroza konkurenci starp tiem, kuri pieturas pie noteikumiem un tie, kuri tos pārkāpja. Priekšlikumi iekļauj Eh, high-tech eh, svēršanas sistēmas, kas dos iespēju efektīvāk piemērot noteikumus viscaur Eiropas Savienībā. Un mazā kravas auto ar virssvaru nozīmē eh, arī mazāk eh, eh, bedrīšu uz ceļiem. Gribu pasvītrot to, ka šis priekšlikums nozīmē uzlabot vides, eh, uzņē, biznesa un drošības sniegumus. Šis priekšlikums nemaina pamat principus, kas jau ir iestrādāt likumdošanā. Atļaut vai neatļaut lielākiem kravas auto pārvietoties dalībvalsts teritorijā ir attiecīgās valsts iedzīvotāja izvēle, un tā tas arī paliks turpmākam. Pirms diviem gadiem komisija saņēma pieprasījumu paskaidrot, ja, ko, kā rīkoties, ja divas valstis ir atļāvušas e, pārvietoties šādiem kravas auto, vai tie var šķērsot robežu starp šīm valstīm. E, juridiskie eksperti sniedza savu atzinumu, ka šajos gadījumos šie auto var šķērsot robežu starp šīm dalībvalstīm. Komisija sniedza savu skaidrojumu vēstulē pirms gada Eiropas parlaments. Jūs, godējumie deputāti, uzskatījāt, ka sniegt šo skaidrojumu tikai vēstules veidā nav pietiekami. Parlamentam ir jāsaka savs vārds, un šīs noteikums ir jāiestrādā juridiskajā priekšlikumā. Likumdošanas priekšlikumā tas tagad ir izdarīts, un, dāmas un kungi, noslēgumā gribu sacīt, ka šis ir priekšlikums, no kura visi būs ieguvēji. Mazāk izmešu, uzlabota drošība, mazākas operatīvās izmaksas gan lietotājiem, gan pārvadātājiem, kā arī e, jaunas iespējas Eiropas autoražotājiem. Paldies, komisāri! Un tagad runātāja liste. Man ir sekojošie koordinatori. Mrs. Maisner, Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster. Others... Tālāk pārējie runātāji pieteikušies. Mrs. Tikau, Mr. Ertug, Mr. Kopp, Mr. Ferber, Mr. Kramer. Anybody else? Vai vēl kāds grib pieteikties? Vēl divi ir pieteikušies. Vai vēl kāds būs? Nē, tādā gadījumā aicinu ievērot atvēlēto laiku, lai komisāram dotu iespēju atbildēt. Četras minūtes koordinatoriem, trīs minūtes pāriem deputātiem. Groškungs, četras minūtes, lūdzu. Ieslēdz pulksteni. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies jums arī, komisāra kungs. Šodienas priekšlikums, kā es to pieņemu, droši vien novedīs pie interesantām diskusijām. Un uh, tāda politiskā grupa kā ETP, kuram nav vienmēr vienots uh, viedoklis, to jūs arī nākotnē manīsiet, tad mums būs uh, jāpanāk kaut kā jātiek galā ar šīm atšķirībām. Un tā kā jūs minējāt šo gigalaineru problēmu un pieminējāt subsidiaritāti, un nebija iespējams panākt citu konsensu, tāpēc šeit jāizmanto subsidiaritāti. Un cits lietas, manuprāt, ir jānošķir. Es uzskatu, ka likumdošana, kas tika pieņemta 96. gadā, noteikti ir jāpārskata un jāatjaunina. Tas bija labs lēmums, uh, jo attiecībā gan uz tehnoloģijām, gan uz dizainu uh, tagad varam ietaupīt CO2 izmešus, var uzlabot drošību Un tas arī noteikti ir viens no būtiskākajiem mērķiem, un es ceru, ka mēs šo mērķi debatēs nepazaudēsim no acīm un uh, nekoncentrēsimies tikai uz vienu lietu. Un otrais, ko gribētu teikt, ir, ka esmu priecīgs, ka tagad nodrošinām juridisko noteiktību jautājumā, kurā vēstuļu apmaiņa, uh, maigi sakot, ir bijusi mulsinoša. Un tagad to jūs skaidri pieminējāt. Un uh, tāpēc um, tagad. Uh, tiks teikts gan parlamentam, gan valstīm, vai gigalaineri var šķērsot robežas vai nē, jo vai to var atļaut uh, divpusējos nolīgumos vai nē. Atsevišķās uh, dalībvalstīs ir arī atšķirīga pieredze. Ir bijusi diezgan pozitīva pieredze, piemēram, Ziemeļvalstīs, un tad es neredzu, kāpēc mums vajadzētu liekt gūt šādu pozitīvu pieredzi tikai tad, ja citās, tāpēc, ka citās valstīs uh, rodas uh, iespējas, ka tā ir negodīga konkurence. Es negribētu uh, šo tēmātu skatīt kā konkurence starp transporta veidiem. Negribu šeit minēt konkrētus uh, piemērus. Piemēram, uh, dzelzceļa sabiedrības kādreiz bija par, un pēc tam atkarībā no tā. Uh, kā, um, kāda ir viņu struktūra, tad mainījās viņu nostāja. Manuprāt, tas nav saprātīgi un tas nav pienācīgs pamats darbam. Mums vajadzētu šo tematu pamatīgi izpētīt, un es uzskatu, ka pamata pozīcija, ka drošība, infrastruktūra, uh, ka tie ir uh, pamats uh, atļaujas izsniegšanai, ka mums nevajadzētu aizmirst, ka Uh, nevajag padarīt Eiropu atbildīgu par kaut ko, kur pēdējā instancē dalībvalstīm ir jādod uh, piekrišana. Un tas bieži vien tiek teikts, ka Eiropa kaut ko prasa, bet uh, īstenībā tas ir jāapstiprina dalībvalstīm. Tas ir arī, manuprāt, komunikācijas jautājums, par to ir skaidri un precīzi jārunā. Un mēs, kā jau teicu sākumā, no tautas partijas noteikti būsim spiesti paši vēl diskutēt un uh, Eh, runāt, lai rastu pozīciju mūsu politiskajā grupā. Un, eh, kā jau jūs piedāvājāt, eh, mēs arī ņemsim vērā subsidaritāti. Paldies! Paldies tagad Elka Drāvīkungs, S&D vārdā. Dankjewel, voorzitter. Um, ik zou om te beginnen... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā teikt, ka gandrīz nav īsti saprotams, eh, kāpēc 96. gadā jau netika pielāgot likumdošana par eh, masām un eh, izmēriem, jo bija jau jaunas atklāsmes pētījumos un bija progress zinātnē. Šajā priekšlikumā ir eh, daudz pozitīvu punkti, piemēram, šī paredzētā elastība, piemēram, ka uh, nozars pārstāvji varēs uh, šo te kabīnes dizainu mainīt, uh, ja tāda būs nepieciešamība. Uh, uzlabot aerodinamiskās uh, īpašības, lai samazinātu uh, degvielas patēriņu un padarītu automašīnas drošāks. Tas ir ļoti pozitīvi. Un arī tas, ka elektriskās automašīnas tiek ņemtas vērā un ir paredzētas arī um, baterijas kabīnēs. Tas uh, ir viss ļoti pozitīvi. Un arī uh, krāvas svēršanas iespēja, tas ir ļoti nozīmīgs punkts mūsu infrastruktūrai un lai novērstu negodīgu konkurenci. Piemēram, lai novērstu to, ka automašīnas tiek um, pārkrautas, pārmērīgi tātad noslogotas. Un tad vēl kaut kas, ko jūs arī jau minējāt, šie te tā sauktie gigalaineri. Uh, monstrozās smagās mašīnas, tās augtās, um, un uh, mēs nedomājam, ka to vajadzētu pastiprināt, izmantot. Kaut gan tā ir uh, priekšrocība konkurencē uh, sauszemes transportam, varbūt tā kļūs par jaunu normu Eiropā. Un uh, Protams, tur būs jāveic arī infrastruktūras pielāgošana, kas uh, sev nesīs līdzi izmaiņas, un jādomā arī, vai tas būs droši satiksmē. Bet tas ir um, arī stimuls varbūt šādas mašīnas izmantot. Agrāk jau tika runāts par to, ka te ir jāveicinām pasākumi, uh, Un uh, tagad jūs runājat par ierobežošanu uz divām valstīm. Un gribētu jums uzdot jautājumu, piemēram, starp uh, valsti A un valsti B. Um, ir šāds uh, izmēģinājuma ceļu posms, uh, un tad C un D, un uh, B un D, un tad pēkšņi Eiropā ir izveidoti uh, maršruti, uh, kuros eh, šie gigalaineri var tikt izmantoti. Un um, šie maršruti, šie ceļi, kas ir pielāgoti, tiek izveidoti. Vai tas ir iespējams ar tagadējos likumdošanu vai nē? Vai tas var notikt tikai starp divām valstīm vai arī starp vairākām valstīm? Un pēdējais jautājums. Eh, likumdošana attiecībā uz eh, nodevām, uz eiroviņietas uh, Uh, nodevām, tur nav paredzētas nodevas par lielākām automašīnām. Es pieņemu, ka ārējās izmaksas, bet arī izmaksas, kas ir saistītas infrastruktūru, šīm automašīnām ir augstākas, uh, un tomēr tās nevar iekasēt. Kā jūs to vērtējat? Tagad mēs, Ners Kondz, liberāļu vārdā četras minūtes. Paldies priekšsādātāji, paldies arī komisāru kungam par šo likumdošanas akta prezentāciju. Uh, Pirmajā daļā, manuprāt, mēs visi esam vienisprāts. Protams, ir labi, ja kabīnes var mainīt, tās var padarīt aerodinamiskākas um, un izveidot tādu kabīnes formu, kas uh, uzlabo drošību riteņbraucējiem un gājējiem. Tas noteikti ir jautājums, kas mums visiem ir nozīmīgs. Tātad tas ir liels pluss. Uh, un tādā veidā uh, smagā automašīna kļūst priekšā garāka, bet arī drošāka. Uh, un tādējādi var arī jau panākt emisiju samazinājumu un, un ietaupīt degvielu. Tas arī ir ļoti labi. Un tad vēl viens punkts. Um, jūs sakāt, vai tā tiek teikts, ka um, 15 centimetru garāka Uh, varbūt kabīne priekšā, lai labāk var uh, uzlikt konteinerus, un arī tie konteineri, kas tiek vesti ar kuģiem, nevienmēr ir savietojami ar uh, smagajām automašīnām, ar vilcējiem, un tāpēc ir labi, ka šeit ir paredzēta uzlabojumi. Un šajos abos punktos mēs droši vien būsim uh, vienisprātis. Bet uh, es uh, varu uzreiz pateikt, ka mēs nepiekritīsim šīm garākajām automašīnām. Uh, Jā, šis vārds nosaukums jūs izraisa smieklus, tātad tie ir gigalaineri, bet tas ir arī tāds kā izmēģinājums. Leisaksijā mēs pirmo izmēģinājām Vācijā, un, um, piemēram, ir tā, ka tad tika konstatēts, ka tur, kur tie bija pieļauti, atļauti, un tas mums jāpasaka paldies Skandināvijai, tad, kad viņi ieradās, tad mēs izmainījām um, izmērus, tātad um, mums tie bija jāatļauj. Uh, Nevar būt tā, ka tikai vienā valstī tas ir atļauts, un tie, tur, kur tie ir atļauti, eh, no trījiem mašīnām eh, tiešām tagad ir divas triju vietā, un tiešām ir iegūta efektivitāte, un ir arī aizsargāta vīde. Es nezinu, kāpēc sociālisti un arī zaļie droši vien būs pret, kāpēc viņi ir pret tāpas aizsardzību. Eh, Tātad ir samazināts mašīnu skaits uz ceļiem,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 vairāk eh, kravu tiek pārlikts uz ceļiem eh, un mazāk eh, ceļo pa upēm un dzelzceļu, bet arī šo transportu veidu apjoms ir ierobežots, un tāpēc ir labi, ka uz ceļiem ir efektīvāks mašīnas. Kas attiec uz robežām, cik tālu saprotu, tad te ir runāts par vienu robežu, ko mašīnas var šķērsot, kāpēc tad tās nevarētu būt vairākas robežas, piemēram, ja tā būtu Vācija, Dānija, Nīderlanda. Uh, nu tad eh, vēl, kad Ravīkungs jau par to minēja, vai var braukt pa visu Eiropu, es domāju, ka ja kaut kas ir labs un efektīvs, ja tas ir pierādījies, kāpēc tad nevajadzētu to eh, izplatīt visā Eiropā? Jā, protams, ar nosacījumu, ka eh, pa konkrētiem ceļiem, konkrētiem maršrutiem viņiem ir arī šie krustpunkti, kur notiek pārkraušana, tur ir īpašas bremzēšanas sistēmas, kas padara šīs mašīnas drošākas par citām. Uh, Um, tātad ir automātiskā bremzēšana, problēma ir uh, novietošana, tātad um, stāvlaukumi. Un pēdējais, ko gribētu pieminēt, uh, tiek teikts, ka tas ir slikti infrastruktūrai. Cik es zinu, tas pat ir labāk infrastruktūrai, tāpēc, ka uh, nedaudz mazāk uh, liekais, tātad mazāk. Uh, svars tiek likts uz vienu asi, ja, nekā ja tās ir uh, Um, vairākas mašīnas. Tātad tas ir sadalīts uz lielāku garumu 25 metri un līdz ar to ir mazākas lodzi infrastruktūrai. Lichtenbergers kundze, četras minūtes lūdzu zaļo vārdā. Liels paldies, komisāra kungs. Protams, šajā priekšlikumā ir atsevišķi elementi, kurus var atbalstīt. Uh, bet tie, manuprāt, drīzāk ir padarīti, eh, tātad eh, ieviesti, lai pieņemtu kaut ko, kas nav pieņemams. Pirmkārt, aerodinamiskās kabīnes, protams, ja tas aizstāv degvielu ļoti labi, bet tas, kas tur eh, ir rakstīts, tā ir tikai stimulu sistēma, neko citu jau nevar noteikt. Es taču nevaru piespiest nevienu ražotāju visu viņa uh, dizainu mainīt un uh, Daļēji tas jau tiek darīts, tātad saprātīgākie jau iegādājas šādas kabīnes. Otrkārt, atpakaļ skata spoguļi. E, tā ir sena parlamenta prasība. Iepriekšējā sasaukumā mēs e, jau pieņēmām retrofit e, likumdošanu, lai beidzot skata leņķis tiktu atrisināt šis jautājums, un tas jau sen ir jāizdara. Un otrais, un tur nekas nekādu mainījies, neviens par to nav rūpējies, tagad tā kā tas ir vajadzīgs, lai to padarītu it kā zaļāku, tas tiek teiks, nu labi. Par svara sensoriem tā ir laba ideja, bet es esmu nedaudz pesimistiska attiecībā uz dalību valstīm. Tagad ir trialogs ar eh, dalību valstīm par svara sensoriem, Un uh, mums vispār ir uh, grūti uh, panākt, lai digitālais tahogrāfs kontrolē to, kam tas, kas tam ir jākontrolē. Es nezinu, kā tas izskatīsies tad, kad šis process ies tālāk. Un tad uh, par kritiskajiem punktiem. Izmēri konteineriem, kas tagad uh, tiek vēsti ar kuģiem, jau šobrīd ir uh, izņēmums kombinētajam transportam. Un to jūs gribat tagad panākt, lai tie uh, var palikt uz ceļiem un uh, ir sliktāka situācija uh, dzelzceļam līdz ar to konkurencē, tagad tie varēs tikt vesti pa ceļiem. Jā, protams, tā ir viena iespēja uh, no dzelzceļa tos pārlikt uz ceļiem, kas acīm redzot jūsu mērķis ir. Kas attiecas uz uh, noteikumiem par gigalaineriem un pārobežu satiksmi, par to mans kolēģis vēl konkrētāk runās, bet eh, es uzskatu, ka tas ir pieņemami, ka šie mēģinājumi tagad beidzas eh, un ar šo te it kā zaļināšanas priekšlikumu jūs cenšaties to eh, ieviest un pēc tam, kurš tad maksās par infrastruktūras izmaksām, jo uh, tiek izdarīts spiediens no citām valstīm pieņemt šos gigalainerus, varbūt pat ar draudiem un tam līdzīgi. Es arī uzdodu jautājumu attiecībā uz jūsu ietekmes novērtējumu, kas ir veikts, proti tiek uzsvērti tikai uh, plusi uh, uzņēmumiem, ko dos šie gigalaineri, netiek ņemtas vērā izmaksas infrastruktūrai. Un uh, jāapzinās arī viena lieta, ja um, Tātad ir vairāk asu un uh, svara sadalījums ir labāk, tomēr uh, ir šī matemātiskā formula, kas parāda, ka uh, spiediens uz ceļu ir lielāks un to nevar ar dažādiem matemātikas trikiem apgāst. Šis ir tāds neviennozīmīgs priekšlikums, tiek mēģināts lielākas automašīnas um, ieviest un radīt uh, jaunas uh, konkurences priekšrocības uh, autotransportam, un tas tiek mēģināts iebarot parlamentam. Paldies, Fosters kundze. Um, Paldies, un vēlētos pateikties komisāram. Arī es vēlētos varbūt piebilst kaut ko, ko kolēģi jau ir teikuši, un mēs uh, iepazināmies ar šo ziņojumu pirms pāris dienām, un vēl ir nepieciešams laiks, lai mēs to nedaudz izskatītu sīkāk. Bet eh, vispārīgi runājot, protams, mēs vēlamies, lai smagās kravas mašīnas būtu ar adekvātiem gabarītiem un masu, un lai eh, šoferi varētu adekvāti runāt, gulēt. Es eh, neesmu smago mašīnu dizainere, bet vēlētos tomēr gūt zinām ieskatu tajā, ko ir teikuši automašīnu ražotāji, ko viņi runā par eh, laika grafikiem, kad tas varētu sākt darboties, un es vēlētos dzirdēt konkrēti, ko saka autoražotāji. Tas ir mans pirmais jautājums. Pilnībā piekrīt Maisners kundzes teiktajam par lielajām kravas mašīnām. Es šeit tad nesaprotu dažu kolēģu argumentāciju, kad eh, kravas mašīnām ir jābūt mazām, mazām, mazām. Tas nozīmē, ka ja kravas mašīnas būs mazāku gabarītu, to būs vairāk skaitliski uz ceļiem. Līdz ar to lielākas kravas mašīnas, tā saucamie autovilcieni, šobrīd ir tehnoloģijas, ar kurām tas ir iespējams, un līdz ar to uz ceļiem būs mazāk smago mašīnu. Es labāk vēlētos redzēt vienu autovilcienu nekā trīs maza izmēra smagās mašīnas, un tas ir iespējams. Apvienotajā karalistē mēs daudz domājam par drošību, jo mums ir kreisās puses ceļa satiksme. Un tādējādi ir jādomā par to, kā ar labās puses stūri mēs varam redzēt, piemēram, riteņbraucējus vai arī citus divu riteņu transporta dalībniekus. Un vēlētos arī dzirdēt, ko saka dizaineri. Uh, Par pārbaudēm, par tehniskajām apkopēm. Mēs šobrīd strādājam pie ceļu pakotnes, un mēs vēlamies, lai drošības pārbaudas būtu pēc iespējas drošākas. Un eh, tas jau šobrīd notiek, vēlētos tikai dzirdēt, kā tas virzās uz priekšu. Vēl pāris komentāru. Divas pieminētās valstis. Ja man ir smagā mašīna un es atrodos Ziemeļīrijā un pēc tam iebraucu īrijas republikā, es nesapratu. Tā tad vainu mašīna ir certificēta un var pārvietoties pāri robežām. Kāpēc tad mēs vēlamies to ierobežot eh, valstu robežas ietekmē, valstu robežas iekšienē? Uh, Nedomāju, ka mums par to tik daudz šeit vajadzētu diskutēt. Un visbeidzot, par finansējumu. Lasot jūsu priekšlikumu, ir atsauce uz ten budžetu. Es nesapratu, kā jūs to domājat. Un visbeidzot, par pārējais periodu. Jaunās kravas mašīnas, kuras eh, sāks braukt par mūsu ceļiem, kad. Katrā ziņā smagas mašīnas ir ārkārtīgi dārgas, un kādu pārējais periodu jūs paredzat, jo pārējiem no patreizējo kravas automašīnu patreizējiem noteikumiem un uz jaunajām kravas automašīnām tā ir pietiekami dārga. Es vēlētos dzirdēt, kad jūs vēlaties to redzēt ieviest. Paldies, priekšsēdētājs. Un tagad pirmajam dodu vārdu Perkerkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, komisijas vicepriekšsēdētāja kungs. Priekšlikums kopumā par 98. Uh, gada direktīvas pārskatīšanu noteikti ir apsveicams un uh, detalizēti aplūkojot priekšlikumu, tad tur var konstatēt daudzus pozitīvus aspektus. Protams, tur ir jāmina aerodinamikas uzlabošana ekoloģiski un ekonomiski apsvērumu dēļ. Uh, un arī drošības uzlabošana, piemēram, atpakaļskats poguļi. Protams, es eh, pozitīvi vērtēju arī uh, ka tiek eh, veikti uzlabojumi konteineriem, lai tos varētu savietot ar citiem transporta veidiem, arī integrētā svēršanas sistēma, lai novērstu pārmērīgu uzkraušanu, ja tas nodrošina labāku drošību un tiltu mazāku nolietojumu un mazina konkurences skropļojums, tad tas ir pozitīvi. Un eh, pozitīvi ir arī, ka jūs palielināt svāru autobusiem, jo šeit eh, situācija ir mainījusies. Eh, autobusi ir labāk aprīkoti, ir labākas drošības iekārtas un ir palielinājies arī pasažieru vidējais svars, tātad var mazāk krāvas transportēt. Viss tas, ko es pieminēju, ir apsveicams. Un tomēr es nevaru atbalstīt Eh, šos te punktus priekšlikumā, kas attiecas uz gigalaineriem, atļaut tos izmantot pārobežu satiksmē. Es apsveicu iespēju to pieņemt atsevišķās valstīs un eh, to atbalstīt arī kā pašsaprotam, jo tas atsevišķās valstīs vai atsevišķos maršrutos ir pozitīvi vērtējams. Bet, ja jūs paraugāties uz situāciju, piemēram, manā valstī Austrijā, uh, Mums ir tāda situācija, ka ir daudz tuneļu, uh, um, riņķveidu kustības un uh, tiltu, kas būtu jāpārbūvē, uh, lai varētu vispār šīs mašīnas braukt, un tas būtu milzīgs sloks tautsēmniecībai. Un ja jūs tagad prasāt, lai tas pārobežu kontekstā notiktu, tad bez šaubām kaut kur būs situācija, kad valstis, kas subsidiāri pieņems lēmumu neļa, neatļaut šīm uh, mašīnām braukt pa viņu ceļiem, tad viņi saskarsies ar uh, spiedienu. Piemēram, dienvidos Austrijā kāds varbūt gribētu, lai tas tiktu pieļauts. Un ja jūs paraugāties uz tehniskajām iespējām, piemēram, uh, vilcējs, uh, tad var. Uh, braukt no A uz B, tad no um, pie B, tad viņu atkal savieno savādāk. Tātad uh, Un ar šo uh, mašīnu attiecīgi katru mašīnu tiek pāršķērsot viena robeža, bet uh, visā vismā tas ir garāks maršruts. Tātad uh, atbalst šos pozitīvos uh, uh, punktus, bet šo punktu pilnīgi skaidri noraidu. Mrs. Tikau. Tikauts kundze, lūdzu, trīs minūtes. Prešedinte, mulțumim, domnule komisār, pentru. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs Apsveicam šo direktīvas pārskatīšanu, ko mēs gaidījām ilgu laiku, un um, mērķis šeit ir uzlabot ceļu satiksmes drošību. Tāpēc Mēs atbalstīsim visus elementus, kas tika iekļauti ceļu satiksmes uzlabošanas jomā, tā skaitā uz kabīņu formas uzlabošanu un pārējos elementus, eh, lai varētu lab nodrošināt labāku redzes lauku. Runājot par svāru un sadaļu par tahogrāfiem, mēs lūksim ieviest svaru censoru, bet, diemžēl, lielākā daļa ir pret to. Valstis nav e, tik lielā mērā pret svaru censoru pašu domu kā tādu, bet tahogrāfa regula nebija īstā vieta, kur to ieviest. Mēs atbalstīsim svaru cenzoru ieviešanu, jo tas palielinās ceļu satiksmes drošību un domāju, ka gūsim plašu vairākumu parlamentā šajā sakarā. Par gigalaideriem, jeb autovilcieniem runājot, par ļoti gariem, ļoti smagiem transporta līdzekļiem, mums būs. Mums eh, plašās debatēs parlamentā uh, jau izskanēja viedokļi vēstuļa apmaiņā. Mūsuprāt, svarīgi, vissvarīgākais ir palielināt ceļu satiksmes drošību un domāju, ka pēc parlamenta debatēm mēs nāksim klajā ar direktīvu, kura būtu juridiski pareiza. Lai varētu reizi par vei, visām reizēm juridiski pareizā vietā pabeigt šīs debatas par autovilcieniem. Un domāju, ka šis teksts varētu tikt pieņemts relatīvi īsā laikā, un tas palīdzēs uzlabot ceļu satiksmes drošību. Paldies, nākošais runātājs. Ertuga kungs, paldies, komisār kungs, par šo priešlikumu, jo Tajā ir tiešām daudz elementi, kas var dot būtisku ieguldījumu lielākā vidas aizsardzībā un ceļu satiksmes drošībā. Jūs zināt, ka Eiropas parlaments, prasot šo revīziju, šo pārskatīšanu, prasīja arī skaidrību par pārobežu savienojumiem. No jūsu direktīvas tagad izriet, ka jūs vēlties atļaut šo gigalaineru satiksmi, un tomēr ir daudz atvērti jautājumi, kurus jums vajadzēja noskaidrot jau laicīgi pārobežu satiksme ar gigalaineriem, piemēram, tā jūs rakstāt šo savā direktīvā, tik, var notikt tikai zināmos apstākļos. Un jau agrākā jautājumā es jums esmu konkrēti prasījis izskaidrot, vai un kurš vispār var kontrolēt šos uh, nosacījumus, un tad, ja kāds to pārkāp, kādas sankcijas vispār ir gaidāms, un tad jūs par to, uh, diemžēl, neko nerakstāt savā direktīvas projektā. Tāpēc gribētu vēlreiz citēt jūsu 15. janvāra atbildi. Jūs rakstāt, ka dalībvalstis var sadarboties pārobežu satiksmē. Es domāju, ka mēs zinām visi, kas no tā iznāks. Un ja nebūs kontrols un sankcijas, tad eh, turklāt arī eh, ietekmes novērtējums nav veikts eh, un nav paredzēts šajā ceturtajā pantā. Uh, kas attiec uz pārējiem grozījumiem, tie ir pozitīvi, proti uh, vidas aizsardzības un ceļu satiksmes drošības jomā, tur jūs esat uh, pozitīvs piemērs nosaucis, bet tieši šajā pārobežu savienojuma veidošanā jūs nesat uzsākuši veikt ietekmes novērtējumu, un tad es gribētu jums pajautāt, Kāpēc jūs galu beigās neuzskatījāt par nepieciešamu šajā uh, jūtīgajā jomā veikt ietekmes novērtējumu, jo tā kā tas ir tagad, uh, jūsu labais priekšsakums ar šo te um, punktu par pārobežu savienojumiem nav pieņemams, un tāpēc tas ir bezatbildīgs. Un tāpēc es būtu priecīgs, ja jūs mums varētu skaidri paskaidrot, kāpēc šajā jomā par sankcijām, kontrols mehānismiem, uh, nesat uzsākuši ietekmes novērtējumu. Paldies! Thank you, Mr. Koch! Paldies, Koha kungs! Jā, paldies, komisār kungs, par jūsu idejām un priekšlikumiem. Tikai pāris piezīmes par garajiem gariem smagiem automašīnām un pievienošos tam, ko Mēsners kundze teica. Eh, tas nav monster truck, eh, tā to sauc populisti. Garā smagā automašīna ir saprātīgs papildinājums tagadējai flotei šīs garās smagās automašīnas e, būs vienmēr tikai neliela daļa no visas kopējās flotas, jo tās visur nav saprātīgi izmantojams. Otrakārt, tās nav smagākas, bet tās var uh, transportēt apjomīgākas kravas. Un tas arī ir saprātīgi e, vidas aizsardzībai un citiem aspektiem. Un uh, tās nevarēs uh, braukt pa visiem ceļiem. Tāpat kā lielās automašīnas arī tagad nevar braukt pa visiem ceļiem, arī šīm garajām automašīnām varēs slēgt vēl lielāku ceļu daļu, piemēram, pilsēt centros, uh, un tomēr uh, uz pārkaušanas vietām tam vajadzētu ļaut braukt. Un ceturtkārt, tās ir nākotnes smagās automašīnas, ko jūs pats minējāt, komisāra kungs, un tur ir dažādas palīdzības sistēmas, avārijas bremzēšana, svaras eh, sensori, eh, dažādi attālumu mērītāji un signalizētāji. Un vēl pēdējais eh, par šādu uh, mašīnu braukšanu pārobežām. Tas būtu šizofrēni to aizliegt, ja uh, to aizliegts, tad eh, pār vienu robežu šī mašīna tiks pārvesta, pēc tam krava tiks piekabināta citai mašīnai un tiek vienkārši vesta tālāk. Un tas ir tāds darba apjoms, ko mēs nevaram atbalstīt. Un, un kādu pārliecināt, kam ir vismaz trīs klašu izglītība, tas būtu muļķīgi cerēt. Thank you, Mr. Ferber. Three... Paldies, Ferberkungs. Trīs minūtes. Jā, paldies. Man tomēr jānorāda, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šeit eh, komitejā, lai mēs nekļūtu par savu pašu argumentu upuriem. Es labi atceros, komisāra kungs, pirms gada jūs bijāt šeit, un jūs kritizēja par to, ka jūs Zviedriem un Somiem gribējāt atļaut eh, pāri robežām ļaut braukt ar šīm lielajām automašīnām, kas vienmēr tur ir bijušas atļautas, bet, protams, ne jau uh, tās bija iekļauts Eiropas direktīvā. Uh, Un tāpēc es gribu atklāt teikt, ka tagad tiek radīts juridiskais pamats, lai to varētu darīt, uh, un uh, tas tik toreiz prasīts, un tagad tie paši, kas to prasīja, to atkal kritizē. Tas būtu jāskaidro tiem kolēģiem, kuri jūs toreiz uh, bakstīja ar pirkstu. Krāmerkungs jums liekas, ka pasaule ir vienkārša, bet tā nemaz nav. Mums tomēr ir jānošķir starp izmēriem un svaru. Uh, Un šodien uh, ierobežojums ir apjoms un nevis svars. Uh, mums ir uh, preču pārvadāšana, vairs netiek tik daudz pārvadāts uh, bērnamkravas, un tāpēc uh, apjoms ir tas, kas ir ierobežojums, un tāpēc tas būtu jāņem tieši vērā, um, lai izmēra jeb apjoma ziņā tiktu pieļaut lielāka elastība, jo kopš 90. gadiem ir bijusi būtiska attīstība. Uh, Piemēram, um, pastāvošajā direktīvā tas pat nav minēts, piemēram, par iekraušanas drošību. Tas tika pilnīgi aizmirsts. Uh, tur uh, uh, šis instruments, kas bija pieņemts, nebija palīdzīgs, lai nodrošinātu labāku uh, Uh, satiksmes drošību, un tāpēc es gribētu jūs lūgt šeit tā diferencētāk argumentēt. Bet es arī saprotu to, ko teica Pirkera kungs. Protams, nevar būt tā, ka beigās tad 25 uh, uh, valstīs zināmas lietas ir atļautas, un tās divas, kas kaut ko nav atļāvušas, tad saskars ar spiedienu, un tās divas tad būs vā, um, vā, Eiropas vidū. Tie būs varbūt vācieši, austrieši, nu varbūt arī luksemburgieši. Paldies, Žorž. Jā, tā, protams, nevar būt, ka perifērija Eiropa teiks, mēs tos tagad ieviesīsim, jo tas tagad ir atļauts. Un tad mēs varam noslēgt divpusējas vienošanos, un tad uh, perifērija noslēdz divpusējas vienošanās, un tad uh, Eiropas centrs saskars ar milzīgu spiedienu. Un tāpēc es uzskatu, ka par to ir arī jārunā. Ja daudzas valstis jau vairākus gadus uh, šādus uh, masas un izmēra uh, rādītājus pieļauj, uh, ja tas tiek ieviests, eh, jā, protams, tās eh, to var darīt savstarpēji, bet nedrīkst radīt šo uh, spiedienu. Un uh, nedrīkst pieļaut caur subsidaritāti, ļaut izdomāt jaunu Eiropas noteikumu un to uzspiest citiem. Paldies, tagad Krāmerkungs. Uh, Paldies arī šo, jums par priekšlasījumu, komisāra kungs. Paldies, ka tas tagad tiek pieņemts. Tas bija arī mūsu spiediens, bet es kritizēju to, ka jūs atmiņa uh, velk tikai gadu. Pirms gada jūs teicāt, protams, ar jūsu juridiskā dienesta atbalstu pārobežu no, braucieni uh, ar gigalaineriem nav atļauti. Uh, um, tagad jūs to gribat mainīt, un paldies Dievam, tas neizdevās. Un tā ir tā diferencēta atbilde, Ferber kungs. Protams, drošība un emisijas samazināšana par to visi ir par. Bet kāpēc tad jūs 25 gadus neko nedarījāt? Eh, eh, vajag samazināt eh, ierobežoto ātrumu, spoguļus. To mēs prasījām jau pirms vairākiem gadiem. Nekas nav noticis. Kontrols vispār nenotiek. Un vai tad ir kāds uh, noķerts uh, šajās garajās automašīnās, kas būtu brauc ar lielāku krāvu, kas brauc pār robežām? Kādēļ jūs gribat nodrošināt šīs kontrolas? Tas viss nedarbojas. Otrakārt, ietekmes novērtējums. Tas taču nav izdarīts. Jūs pēdējā uh, brīdī piespieda ieviest šo pārobežu uh, satiksmi, jo parlamenta priekšsēdātājs izdarīja jums spiedienu, bet jūs neveicāt ietekmes novērtējumu. Fraunhofer institūts, neatkarīgs institūts teica, ka uh, tas uh, 25% uh, būs no uh, tātad 25% no dzelzceļa kravām pārliks uz uh, ceļa, ja tiks ieviest šie gigalaineri. Un kas attiec uz emisiju samazinājumu, tas taču ir pretējā virzienā, par to jūs vispār nerunājat. Jā, varbūt, ka tad uh, kaut ko nedaudz ietaupīs uh, uz vienu automašīnu, bet uh, šīs kravas tiks pārlikts, spiediens pieaug, Uh, un uh, Eiropas Savienība ir izdarījusi spiedienu uz uh, Šveici. Smagā mašīna vairs nav 28 tonnas, bet 40 tonnas, un šis spiediens ir darbojies, un Pirkar kungam ir taisnība, jau ir milzīgas, milzīgs spiediens, un Zviedrijā viņi jau prasa 80 tonnas, un tagad mēs redzam, ka lielie uzņēmumi, kam ir no tā peļņa, izdara spiedienu, panāk savu, un tie mazie, kas no tā cieši, tie vispār visu maksā. Tas ir klasisks peļņa peļņas privatizācijas piemērs un zaudējumu socializācijas piemērs, un to mēs nevaram darīt. Un Pirker kungs teica, um, Austrijā ir 5,5 miljārdi, uh, kas būtu vajadzīgi, lai tiltus un visu pārbūvētu, cik tad tas viss būs vitā, visā Eiropā. Tā nav situācija, kur visā visi iegūst, tā būs situācija, kur visi zaudēs. Tā ir patiesība, un mēs par to varēsim tikai uh, lemt tad, kad jums būs ietekmes novērtējums, vai jūs esat paredzējuši tādu veikt, Kāpēc jūs to nedarījāt? Skaidri taču ir uz galva, jūs tas acīm redzot neinteresē, jūs tikai runājat par emisiju samazinājumu, par to viss ir prāt, protams, bet uh, tas ir skaidrs, kāds ir jūsu mērķis uh, kravas pārlikt no dzelzceļa uz ceļiem, un tas nevar būt mūsu mērķis, ja jūs to panāksiet, uh, tad tas ir kontraproduktīvi, un mēs nevaram to atbalstīt. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat panu komisáru. Paldies, priekšsēdētājs gribētu pateikties komisāram par priekšlikumu prezentāciju. Un nu, domāju, ka tik tiešām drošības aspekts ir ļoti svarīgs. To es arī atbalstīšu un atbalstīšu pasākumus, lai uzlabotu redzamību. Jo mēs runājam par uh, viegli ievainojumiem satiksmes dalībniekiem un par sadursmi novēršanu ar riteņbraucējiem, kuri varētu um, tikt um, skārti. Diemžēl tā līdz šim tas notiek. Un uh, Mums ir jādomā par to, kā mēs varam samazināt ievainojumu skaitu uz Eiropas ceļiem. Šis ir ļoti nopietnas aspekts. Tāpat es eh, atbalstu svēršanas jautājumu, jo, kā jūs sacījāt, trešā daļa transporta līdzekļu ir ar virssvaru, kas negatīvi ietekmē ceļu segumu kvalitāti pirmkārt un otrkārt arī satiksmes drošību. Kad mēs runājam par autovilcieniem, es gribētu pievienoties tiem, kuri ir, ir iebildes pret to. Paldies, nākošais runātājs debaka. Kers, paldies priekšsēdētājiem. Tik tiešām E, šeit ir gan flotes atjaunošanas, gan vides jautājumi. Es dzirdēju e, vairākus tomēr jautājumus, kas lika man saspicēt ausis kā pārliecinātam eiropietim. Mēs runājam par auto vilcieniem, un Jūs zināt, ka daudzi pieprasa vairāk Eiropas, vairāk kopīga transporta, un tie ir tie, kuri ceļās uz barikādēm, e, tād, kad e, sākas runas par robežu šķērsošanu. Man šķiet, ka, lai iegūtu efektivitāti, ir jābūt modernākiem, taču mēs izvēlamies aizstāvēt vienu transporta modeli. Mēs izvēlējāmies aizstāvēt daudz modālu, multimodālu transportu. Un pēc visām diskusijām, ko esam dzirdējuši gan no sociālistiem, gan no zaļajiem šī priekšlikuma sakurā, kuri ir pret integrētu transporta tirgu, kur ir pret efektīviem autopārvadājumiem un vēlas paturēt uz ceļiem vairāk kravas auto. Tā ir viņu izvēle, ko mēs pieņemam zināšanai. Manas opcijas ir skaidras. Es domāju, ka mums ir jādod atļauja gigalaideriem jeb auto vilcieniem šķērsot vairāk robežu, tad, kad ir piekrišana no valstīm. Tāpat arī tiem ir jāpiesaista vairāk investīciju. Kāpēc eh, aizliegt šādu robežu čērsošanu vairāk nekā divām valstīm? Tālāk jautājums. Mēs runājam par 45 tonu svaru. Mēs ļoti maz par, ko, par to pateicām. Es gribētu zināt, kāpēc ir izvēlēti šie svāri, mēri, gabarīti un nevis citi. Es saprotu, ka mēs vēlamies perfekcionēt eh, tirgu, bet beigās eh, patērētājs izvēlēsies savu transportu veidu ar savu iepirkumu. Un nu, mums politiķiem ir jāsako, lai būtu skaidra izvēle, lai tiektu ārējās izmaksas internalizētas un nevajadzētu celt barjeras transporta iekšējā tirgus īstenošanai. Paldies! Paldies! Komisārs, atgriežamies pie jums. Es redzu, ka jūsu priekšlikumi 90% ir tiek sirsnīgi apsveikti, bet tad ir viena daļa, kur mēs vēla, vērojam politisku šķelšanos. Un jūs redzat kāda šīs politiskās domstarpības un šķelšanās ir. Un tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, politiski. Šis priekšlikums varētu tikt sadalīts divos. Viena daļa attiektos uz e, drošības uzlabojumiem, vides e, konstruktīviem uzlabojumiem, visas šīs e, labās lietas, e, Un darbs pie priekšlikuma sākās līdz ar jaun, komisijas stā, jaunās komisijas stāšanos darbā. Un tur piedalījās gan ceļu satiksmes, gan zaļās NVO. Un tagad, pirmkārt, par ražošanas pusi runājot, par konstruktīvām īpatnībām, kas ir iekļautas šajā priekšlikumā. Izskanēja jautājums par svaru cenzoriem un par svaru kontroli. Protams, tas ir iekšējs jautājums, taču pēdējo gadu laikā šī pārrobežu, e, cīņa pret pārrobežu pārkāpumiem, un tā skaitā policija, kas ir gandarīta, ka Eiropas Savienībā kur notiek pastiprināta cīņa pret pārobežu noteikumu pārkāpumiem, kas ir būtiski, un šeit ir runa gan par ātrumu, drošības jostām, alkohola lietošanas eh, pārkāpumiem un eh, šķērsošanu pie sarkanās gaismas, bet šo apjomu var vēl paplašināt, un es pats piedalījos plašā pasākumā, ko organizēja Dispol un tur tika kontrolēti kravas auto parametri. Taču šis ir iekšējs jautājums, nekas nav pilnīgs un pāriesim pie nākošā jautājuma. Ražotāju viedokļi par pārejas periodu. Vairāk ražotāji jau ir piedāvājuši iespējamus jaunos dizaina veidus, konkrēti nenosaukšu, šķiet, ka viens no tiem bija man, un jūs varat viņu tīmekļa vietnēs to apskatīt. Mēs neesam noteikuši nekādu termiņu pārejas periodam, ka, un ka jaunie kravas auto nevar nākt tirgu pirms šī laika. Jau tagad atsevišķi ražotāji gatavo pie eh, jaunus modeļus, eh, un pēta to iespēju piemērošanu šim priekšlikumam. Tāpēc es domāju, vispirms mēs redzēsim šos jaunos kravas auto veidus, bet arī jāapzinās, ka mm, kravas auto maksā dārgi tā kalpošanas laiks var būt 15, 20 gadi, mums ir arī jāapzinās, kā nāk jaunas tehnoloģijas. Jaunas tehnoloģijas vienmēr ir apsveicamas, un jaunie kravas auto var nākt tirgū tad, kad ražotāji tam ir gatavi. Tālāk otrā daļa. Pārobežu jautājums. Jāsaka, ka mums eh, ir komisijā notikušas plašas debates par to, vai iekļaut vai neiekļaut šo nosacījumu, un bija atbalstītāji abās pusēs, tā skaitā, ka nevajag, jo pretējā gadījumā pozitīvā šīs direktīvas daļa pazudīs pārobežu jautājumā. Un aicinu jūs un saprotu, ka jums ir jāpieņem politiski lēmumi, taču ceru, ka tas nemazinās izmaiņas, kas ir iecerētas no visām pusēm, no vides ceļu satiksmes drošības un ražotāju. Bet aicinu jūs tomēr iekļaut šo nosacījumu, jo pirms gada šajā pašā sēžu zālē komisija tika kritizēta, ka mēs gribam pārdot šo jautājumu ar paskaidrojumu vēstules palīdzību. Nē, tā nav vēstule, tam ir jābūt likumdošanas priekšlikumam, kur piedalās parlaments. Tas ir tagad šeit, tas ir kā priekšlikums un. Uh, To lūdz Eiropas parlaments, transporta komiteja parlamentā, un jums ir visa politiskā skaidrība, lai izvērtētu šo pārobežu jautājumu. Šis nav priekšteikums par lielākiem kravas auto. Mēs neesam sākuši nekādu ietekmes izpēdi par uh, paneiropas standartu izveidošanu lielākiem krāvas auto. Mums ir bijuši pētījumi pozitīvi, negatīvi, bet līdz šim komisija nav nākus klajā ne ar kādiem standartiem par lielākiem kravas auto, kas um, pārvietotos pa visu Eiropas Savienību, un dalībvalstīm ir sava uh, izvēli. Jautājums par Austriju, kas ir šajā ziņā vissarežģītākā valsts, jo eh, ieskatieties kartē un jūs redzēsiet, tur ir kalni un eh, kur šī valsts atrodas, un Austrija var pieņemt, izvēlēties neatļaut eh, šādiem kravas auto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 In last, last. Dargie draugi, iepriekšējā komisijas bija atbildīgs. Tā ir skaitā par ēku politiku un šādu veidu jautājumiem, un mums bija izcēlies īsts ugunsgrēks Berlimonā. Un Jā, atskanēja ugunsgrēks traukšanas signāls un bija E, vingrinājumu, evakuēšanās vingrinājumu, taču pēc tam. E, Something is burning. No, no. And, and 2000 people were e, evacuated themselves. So. 2000 cilvēki tika evakuēti. Ļoti īsā laikā, bet tagad par gigalainiem runājot. Domāju, ka ka dalībvalstis eh, ir tiesīgas lemt. Mums ir valstis, kas eh, ir uzsākušas izmēģinājumus, eh, ir kas ir atļāvušas, bet uzskatot sevi par politiķi, domāju, ka šis ir tāds jautājums, kurā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 viedokļiem ir atšķirīgi viedokļi. Jūs redzēsiet, ka nevienmēr svars ir aritmētiski saistīts ar lielumu. Of, um, construction of axles and wheels. So you can have a bigger load, but... Un Atvainojamies no to kabīnes puses, ja reizēm ir pārtraukuma tulkojumā, tas ir saistāms ar trauksmes signālu, kas skan, un tāpēc kvalitāte šobrīd nav e, nevainojama, turpinām tulkojumu. Un runājot par likumdošanas prasībām. Šeit varētu būt runa par pārobežu jautājumiem, kas ir jāatrisina par eiro viņiem tālāk runājot.